Kolēģis, good... Kolēģi, labrīt visiem! Vai mēs varam apstiprināt darba kārtības projektu? Paldies, apstiprināts. Protokola apstiprināšana 20. 21. janvāris. Vai visiem tas ir pieņemams? Arī pieņemams. Labi, paldies. Nākamais punkts priekšsēdētāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem, kas tika pieņemti pēdējā sanāksmē. Nepareizu lapiņu man te padeva. Lūk, te ir lēmumi. How's that? Thank you. So, on... Tātad budžeta referents EKR grupa uh, nominēs referentu. Protams, atkarībā no tā, kāds būs komitejas sastāvs pēc vēlēšanām. Par referentu nominēšanu citiem jautājumiem, tad, tad uh, dzelzceļš. Uh, 120, tad nav e, mums jāsagatavo atzinums, tad priekšlikums direktīvai par emisiju samazināšanu noteiktiem, noteiktiem piesarņotāju vielām. Envi komiteja ir atbildīga, un jaunā komiteja pēc vēlēšanām izlems, vai tā sagatavos atzinumu vai nē. Tas pats attiecās uz regulu par uh, um, emisijām no uh, transporta līdzekļiem. Tad komisijas ziņojums par pilota fāzi uh, obligāciju iniciatīvai um, ir lēmums lūgt komisiju sagatavot uh, prezentāciju par šo jautājumu nākamajā sanāksmē. Tad par citiem ziņojumiem nekas nebija jādara par uh, zilo enerģiju un arī par Eiropas Savienības uh, darbībām vispārīgs AFCO ziņojums. Tāpat par politikas satvaru klimatam un enerģijai bija vēl tie ziņojums un arī priekšlikums par piesārņojošo vielu emisijām. Lēmumu te pieņems jaunā komiteja pēc vēlēšanām koordinātori iepazinās arī ar komitoloģijas e, vēstulēm 4. un 5. un pēc garām diskusijām tika e, pieņemts lēmums. Pēc Kalasa vēstules februārī e, mēs varam atsaukt savus iebildumus. Komisijas izvērtējuma ietekmes izvērtējums par gigalaineriem tiks skatīts uh, nākamajā sanāksmē un tiesības uz ūdeni, kā arī Moreira uh, ziņojums par TTIP uh, arī tika īsumā pārunāti. Vai ir kaut kādi jautājumi par koordinātoru lēmumiem? Ajala Senda kundze. Ja paldies priekšsēdētāji. Es gribētu vienkārši, lai jūs ierakstītu protokolā, ka koordinatori ir pieņēmuši lēmumu arī par deleģētajiem tiesību aktiem. Runa bija par iniciatīvu Savienojot Eiropu. Un, manuprāt, pieņemtais lēmums ir pareizs. Es uh, būtu labprāt piedalījusies šajā sēdē, kad tika pieņemts lēmums Eh, varbūt daži domā, kad esmu klāt, tad ir problēmas, kad manis nav, tad problēma nav. Bet, nu, parasti taču eh, vajadzētu mani ielūgt. Es labprāt būtu piedalījusies sēdē, kad tika pieņemts šis lēmums. Tāpat lūdzu atzīmējiet, kā spāņu teksta variantā sestajā uh, nodaļā 17. punktā ir kļūda. Tur ir noteikts, ka daudzgadu un gada programmas tiek pieņemtas ar deleģētajiem tiesību aktiem. Tā nav. Uh, šīs programmas tiek pieņemtas ar īstenošanas tiesību aktiem. Un vēl gribu norādīt, ka spāņu valodas versija tātad uh, šeit būtu jāgroza 6. nodaļā 17. pantā. Paldies! Koordinātori paši ielūdz uh, dalībnieku savam sanāksmēm, ne jau priekšstādātais to dara, bet mēs atzīmēsim jūsu komentāru. Paldies, vai būtu vēl kas sakāms? Ne, tad nākamie darba kārtības punkti. Tagad uh, balsošana naidis uh, pakete. Here we go. So, Tātad Naīdis divi pakete, uh, iekšējie ūdens ceļi, Vortman Kols kundze ir referente. Vispirms pārbaudīsim sistēmu, kā parasti, sākam balsot pārbaudes balsojumā. Visi nobalsojuši. Un tad jūs varat vēl balsot, nekas vēl nav noslēgts. Vote is closed. Beidzam balsot. Tātad viss kārtībā, viss ir uh, savās robežās. Tātad priekšlikums, ar ko groza regulu uh, 718. 1999. gada regula par kopienas flotas jaudas politiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai. Man lūdzu nolasīt pilno nosaukumu. Tad pirmiem trīs grozījumiem nav jābalso, trešais ir atsauks, tāpēc uzreiz 11. Um, grozījums visi par, pret, atturās pieņemts. Piektais par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Empul 6 par, pret, atturās, noraidīts. Kompromisa priekšlikums viens par, pret, atturās, pieņemts. 14. par, pret, atturās, noraidīts. Kompromiss 2 par, pret, atturās, pieņemts. Pirmais par, pret, atturās, pieņemts. Astotais par, pret, atturās, pieņemts atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Astotais grozījums. Man šķiet, ka noraidīs, bet pārbaudīsim. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Beigu balsojums, balsojam par visu priešlikumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 1 pret 2 atturējušies pieņemts. Tagad uh, rezolūcija. Balsojam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 30 pār, 1 pret, 2 atturējušies. Pieņemta rezolūcija. Un tagad starp institūciju sarunas par elektroniski. Nu, labi. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pār 1 pret elektroniski pieņemts. Un tagad uh, otrais uh, ziņojums par uh, padomas un parlamenta direktīvu par tehniskajām prasībām attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem, ar ko atceļ direktīvu 2006-87. 5. pāns, 2. punkts, 16. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 17. par, pret, atturās, pieņemts. 6. par, pret, atturās, pieņemts pieņemts. 18. par, pret, atturās, noraidīts. Mutiskais grozījums Fedanca kungs. Tas ir pielikumā. Vai kāds iebilst? Ja nē, tad balsosim par, pret, atturās, pieņemts. Septītais par, pret, atturās, pieņemts. Astotais par, pret, atturās, pieņemts. 20. ir lingvistiskais, tad 9. par, pret, atturās, pieņemts. 21. par, pret, atturās, pieņemts. Mūtiskais grozījums no tikau kundzes. Vai kāds iebilst? Ja nē, tad balsosim par, pret, atturās, noraidīts. 11. par, pret, atturās, noraidīts. Pirm, otrais par, pret, atturās, pieņemts. 12. par, pret, atturās, noraidīts. Trešais par, pret, atturās, pieņemts. 13. par, pret, atturās, pieņemts Pārbaudīsim elektroniski 13. sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts 19 pret 14. 14. par pret pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturās pieņemts. 15. Tad, tas tekstā neparādīsies, tas ir papildinājums par, pret, atturās, pieņemts. Mutiskais grozējums trešais no referentes, ja neviens neiebilst balsojam par, pret, pieņemts. Piektais par, pret, atturās, pieņemts. Gala balsojums. Sākam balsot elektroniski. Yes, Beidzam balsot. 32 pār, 1 pret, neviens nav atturējies pār. Tātad pieņemts normatīvā rezolūcija, sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Kāds trūkst? Beidzam balsot. 31 pār 1 pret, neviens nav atturējies, tas arī ir pieņēmts. Apsveicu Vārtmans Kols kundzi. To... Tagad pāriesim pie uh, 2012. gada finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanas Eiropas komisija. Vai mēs mainīsim šoferus? Nē, labi. Labi. Still got the same drivers. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais atkrīt, pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Mutiskais grozījums, ko iesniedz referents, ka kāds ir iebilds, nē, tad par, pret, atturas, pieņemts. Devītais pāns, šeit ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa piedāvā, ka par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa tik līdz par, pret, atturas noraidīts. Galīgais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 28 pār, 4 pret, neviens nav atturējies. Pieņemts. Nākamais ir eh, finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana par Eiropas dzelzceļa aģentūru. Tas ir 2012. gads. Tas ir Dantāna kunga ziņojums. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums balsojums par daļām, ko prasa Alde. Pirmā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim. Everybody... Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 25 pār 4 pret 3 atturējušies. Otrā daļa. Tātad, ka aģentūrai jāatrodas vienā vietā. Nu, ja prasa vienu atrašanās vietu, tad tā būtu viena vieta. Nu, tas būtu loģiski par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Galīgais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 28 pār 4 pret, neviens nav atturējies. Pieņemts. Nākamais Dantāna kunga ziņojums ir uh, atzinums par 2012. gada finanšu gada budžeta izpildes apstrināšanu kopu uzņēmumam Cezāru. Tikai viens grozījums par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 par 1 pret 1 atturējies pieņemts. Tagad uh, 2012. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas jūras drošības aģentūrai. Kurš par? pret, par pirmo grozījumu pre, atturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Galīgais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 par 3 pret, neviens nav atturējies. Pieņemts. Un nākamais Dantēna kunga ziņojums ir par EASU par finanšu budžeta izpildes apstiprināšanu 2012. gadam. Eiropas aviācijas drošības aģentūra. Tātad tas attiec uz 12. gadu. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 28 pār 4 pret, neviens nav atturējies. Pieņemts. Lieliski paveikts darbs. Dantēna kungs uh, ir labi pastrādājis. Gribēju tikai informēt uh, jūs, ka kurš arī Džou šodien svin atkal 21. dzimšanas dienu, apsveic viņu beaucoup. <laughs> So next is the... Nākamais ir Eiropas komisijas pārstāvju uzstāšanās iepazīstināšana ar mobilitātes un transporta ģenerāla direktorāta 2014. gada TNT darba programmām. Šis ir uh, slēgts punkts. Visi deputāti, protams, var palikt, bet visiem pārējiem, uh, kuriem nav kā